by correspondence. Yeah? Okay. Kolīgs. Godātie kolēģi, labu pēcpusdienu visiem un lūdzu visus ieņemt vietas. Sāksim darbu pēc minūtes. Lūdzu, ieņemiet vietas, iekārtojieties ērtāk. should I wait slightly, slightly longer or not? Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie. Godātie kolēģi, līdz ar to atsākam sesiju. Šī darba sesija tika pārtraukta 16. jūlijā šogad. Dāmas un kungi, pirms pāris nedēļām biju Vesterplātē, lai pieminētu otrā pasaules kara sākumu. Šis sākums toreiz iemeta Eiropu traģēdijā, kas nogalināja miljoniem cilvēku un kuru atbalsts jutām gadiem ilgi. Neaizmirsīsim nekad to milzīgo vardarbību, kas tika piedzīvot un kas, diemžēl, iespējams var arī atgriezties Eiropā. Ir arī pāris eh, vārdarbību notikumu, ko piedzīvojam pagājušajā nedēļā. Divi gardie uh, ierēģi tika nogalināti Spānijā, un ar lielām skumjām, dāmas un kungi, pieminam šos cilvēkus. Gribu